Prieks ekonomisko partneru attiecību nolīgumu noteikumu par ilgspējīgu attīstību. Un dodu vārdu uzreiz, eh, kas pārī eh, kungam. Paldies, eh, priekšstādātāji. Komisārs Kunze, godātie kolēģi, kolēģis. Mēs esam ļoti sen jau tirgojušies ar Āfrikas valstīm. Un partnerattiecību nolīgums ir jāveido tā, lai tie būtu parakstāmi un nonāktu parlamentārās ratificēšanai. To mēs vēlamies tādēļ, ka mēs vēlamies Āfrikas partneru valstu ekonomisko attīstību un arī reģionālu attīstību noteikti stiprināt, jo ja mēs zinām, ka šīs valstis ir atkarīgas no eksporta. Un ir, diemžēl, mazatīstītas valstis. Tur ir daudz asimetriski aspekti, kas ir iekļauti līgumos, drošības klauzulas, ir vairāk sensitīvas jomas, kas ir pilnībā izņemtas no, no līguma darbības joma, un cenšamies stiprināt reģionālo vērtības radīšanas ķēdi. Un paskaroties, kas no rietuma, Eiro, rietuma Afrikas nāk, 80% eh, kakao pupiņu, ko mēs patērējam, bet tikai 4% no šokolādes. Un tas parāda, ka šeit ir nepieciešams eh, kāpināt eh, vērtību radīšanu. Paskatoties uz rietumu Afriku, kā tādu, rodas jautājumi par ilgspējīgu attīstību. Pievēršos vēlreiz kakao nozare. Mēs zinām, ka šo pupiņu eh, novākšanā tiek izmantots bērnu darba spēks kā parasti. Un nevaru iedomāties, ka ja mēs patērējam šādu šokolādi un dodam to bērniem, mēs tādā veidā veicinām eh, bērnu darbu Āfrikā. Un tāpēc mums ir jārunā par ilgtspējību arī saistībā tieši ar Rietumu Āfriku. Tam ir jābūt uh, diskusijas centrā. Un tad nonākam pie tādas dīvainas lietas. Mums jau ir viens partnerattiecību līgums noslēgts, kas vairāk vai mazāk darbojās. Kalifornija eh, vienošanās, un man Mārtiņkungs ir galvenais eksperts šajā jautājumā. Un tieši attiecībā uz ilgspējīgas eh, klauzulu Mums ir daudz pozitīvu atsauču. Un ja to mēs salīdzinām ar Rietumāfrikas vienošanos, mēs redzam, ka tur ir daudz tukšu baltu lapu. Līdz ar to ir šie četri jautājumi, ko mēs jums uzdodam. Kā tad e, komisija plāno nodrošināt e, cilvēku tiesību, darba tiesību un vīdz aizsardzības standartu e, īstenošanu? Otrā nolīgumā ir skaidrs atsaucas uz darba tiesībām, uz bērnu darba aizliegumu. Otrs jautājums ir saistīts ar konsultatīvo komiteju, kura ir jāizveido. Arī šeit e, nolīgumā nav skaidri aprakstīts šādas komitejas e, darbības um, apjoms, un arī šeit ir atšķirība no otra nolīguma. Kā tad šie eh, darba uzdevumi tiks noteikti? Kādu resursu būs komitejas rīcībā, kādas būs procedūras? kā trešās puses tiks iesa, iesaistīts, ka reforma e, vienošanās e, ietvaros tiek piesaistīts starptautiskā darbs organizācija, bet e, kā tad ir ar strīdu risināšanu, kādi mehānismi tur tiks izmantot, arī tas šeit ir paslēpts otrajā jautājumā. Trešajā jautājumā pamatā mēs vēlamies zināt, komisija un Digitrade ģenerāldirektorāts Un arī ārējās darbības dienests plāno nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas un viņu lēmumi tiks adekvāti ņemti vēl, vērā. Un mēs tad vēlamies uh, zināt arī, kā šie trīs elementi laika posmos, uh, laika kalendārā izskatās, lai īstenojot šo nolīgumu mēs būtu pārliecināti, ka ilgspējīgi tiek arī adekvāti nodrošināta. Paldies! Merci. Paldies, eh, Langenkungs, un tagad Malmstroms kundzei vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eh, Tizniecība Doma šai ziņā ir panākt konkrētus rezultātus ar ilgspējības attīstības jomā, un šīs vērtības vienmēr ir novērtētas mūsu tirdzniecības attiecībās, un tas ir eh, spēkā arī attiecībā uz ekonomiskās partneru attiecības nolīgumiem, atbilst, nolīgumiem atbilstoši Kotonu noteikumiem. Tā tad ir eh, šis vispārējais ilgspējīgas attīstības mēģis, kurā ir dažādi komponenti, arī vidus un ilgspējīgas attīstības. Tā tad ir svarīgi nolīguma, Kotonu nolīguma elementi, kā cilvēku tiesības, tāpat arī tirdzniecības un eh, cilvēku dzīves standarti, tāpat arī vide. Uh, Visi šie principi un mērķi tad arī noteiks, kā eh, tiks veidot šis eh, eh, ekonomiskās partnerattiecības līgums starp Eiropas Savienību un Rietunu Āfriku. Lai nodrošinātu, ka ambīcijas tiek sasniegts un nodrošināts, komisija pievērsīs uzmanību tieši uzraudzībai, īpaši arī šim ilgspējības attīstības aspektam, nodrošinot konkurētspējas uh, Eh, aģentūras veikto novērtēšanu attiecībā uz EPA, lai tātad nodrošinātu ilgspējības eh, mērķus. Runāt par laika grafiku EPA eh, īstenošanai. Tas ir ilgtermiņa līgums un kopīgi ar jums tas tiks pārskatīts katrs piecus gadus. Tas nozīmē, ka puses varēs regulāri izvērtēt progresu un risināt problēmu jautājumus. Gribu norādīt, ka no komisijas puses mēs īpašu uzmanību pievērsīsim darba tiesībām, cilvēktiesībām un vidas aizsardzībai šajās eh, jomās. Un atkarībā no monitoringa un pārskata rezultātiem, tad varēs veikt specifiskākus pasākums. Eh, un eh, tie var savukārt novest pie EPA pārskatīšanas vai jauniem elementiem. Runājot par saistībām pie šiem būtiskiem elementiem partnerībā, kur arī ietilpst cilvēktiesības un darba tiesības, komisija uh, izmantos Kotono nolīgumu paredzētos instrumentus un mehānismus, sākot ar politisko dialogu līdz atbilstošiem pasākumiem un arī uh, pēdējo opciju, tātad uh, preferenču režīmu atcelšanu. Komisija jau ir sākusi šo sagatavošanās darbu ar Rietumāfrikas valstīm, lai izveidot kopīgu konsultatīvo komiteju, kas strādās pie EPA, un tur būs plašāka pilsoniskā pārstāvība. EPA līgums paredz arī finansiālu atbalstu šādām institūcijām. Komisija ir paredzējusi finansējumu uh, Eiropas uh, attīstības fonda ietvaros. Uh, EP paredz, ka konsultīvā komiteja strādās konsultācijās, konsultāciju režīmā ar šo konsultīvo padomu un nāks klajā rekomendācijām visos jautājumos, kas ietilpst EPA tvērumā ar EPA padomu un īstenošanas komiteju kopā, tad visas puses izskatīs jebkādus problemātiskos EPA jautājumus, kur varētu būt kāda potenciāla pārkāpuma vai kādas citas problēmas komisija izvērtēs pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu un devumu šajā institucionālajā kontekstā un tad izdarīs attiecīgās politiskās izmaiņas, ja nepieciešams. Mērķis ir veicināt ilgspējīgu attīstību visās atbilstošajās EPA jomās. Lai panāktu izvirzītos mērķus, tur, protams, būs nepieciešama partnersadarbība, efektivitāte un um, saskaņota politika. Un uh, tīri vietējā mērogā nepieciešams saskaņot politiku, tas attiec uz Rietumu Āfriku. Būtu ļoti labi, ja Eiropas parlaments jau tagad sāktu iesaistīties sagatavošanās darbos ar Rietumu Āfriku, lai izveidot kopīgu parlamentāro komiteju, tikko kā EPA stājas spēkā. Uh, jo tas būs galvenais veids, kā uzraudzīt, kontrolēt EPA ilgspējību un efektivitātu, un lai tas viss sasaistītos ar vietējām eh, reformām uz vietas, un tas arī mums būtu ļoti noderīgs instruments no komisijas puses nodrošināt, lai eh, dialogs par īstenošanu tiek eh, uzraudzīts. Paldies! Es ceru, ka to atbildēs galveniem jautājumiem šajās debatēs. Paldies! Un tagad sāksim debates no tautas partijas puses, kas pārīk kungs. Uz pusotru minūtu lūdzu. Yeah. Godātā priekšsarētājs kundze, paskaroties, kur pēdējās nedēļās un mēnešos eh, eh, uz Eiropu atnākušie bēgļi ir cēlušies, tad redzam, ka liela daļa ir no Āfrikas, un tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo situācija un dzīve Āfrikā. Tur Skaidrs, ka mēs visu nevarēsim atrisināt, to nevarēs izdarīt arī ekonomiski līgumi, bet tie varēs vismaz palīdzēt. Un tāpēc es vēlētos, lai mēs pēc iespējas ātrāk eh, panāktu, ka šīs nolīgums stājas spēkā pēc iespējas lielākā skaitā valstu. Bet ir vairākas lietas, ko vēlos eh, pieminēt. Kolēģis Langens jau um, dažas pieminēja. Un um, vairākas lietas ir šeit atšķirīgas, kā viņš eh, Langskungs minēja. Jautājums ir, vai tā ir Eiropas eh, kā sarunvedēju pieeja, ka viņi to ir izvēlējušies vājāk formulēt, tad kritikai pamatota, jeb tomēr Āfrikas partneri uzstāja uz eh, pieeja, kas ir aktuāli viņu valstīm, nu tas mums jārespektē. Uh, Skaidrs, ka viena, vie, viena puse sarunās nespēs dominēt pār otru, jāpanāk kompromisu. Man interesē, komisārs Kunze, vai jūs eh, šonadēļ izmantojat iespēju, mums eh, Nigērijas prezidents trešdien ir šeit eh, parlamentā, un varbūt jūs varat panākt papildus atbalstu. Tas būtu labs signāls. Paldies! Paldies. Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā uh, Kitona Dārlings kundze. Paldies. Pagājušā gada rudenī jūs uh, nācāt klajā ar jaunu politiku tirdzniecību visiem, un toreiz jūs teicāt, ka visos nolīgumos, kurus noslēgs Eiropas Savienība, tiks uzsvērtas demokrātijas un cilvēktiesību vērtības un tagad mēs no tā esam atteikušies. Par cilvēktiesībām runājot, vidi un eh, darbinieku tiesībām, tad eh, jārunā arī par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos eh, sabiedrības procesos. Šīs tiesības mēs esam aizmirsuši, kā tas darbojās praksē, lai nebūtu tā, ka mēs tikai rakstam papīru kaudzes. Ka Un mums arī ir jāskatās, kā mūsu papīra kaudzēs sarakstītais tiek īstenots dzīvē. Mūsu afrikāņu sadarbības partneri vēlas eh, tādas attiecības ar Eiropas Savienību, kas balstītos uz savstarpēju cieņu. Tikai tad mēs varēsim parādīt pārējai pasaulē, ka mēs esam vadošie, kas iestājas par eh, cilvēktiesību jomu. Garikungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies eh, Tirzniecības eh, komitejai par šo iniciatīvu, un es kā koordinators AKK valstu delegāciju varu tikai pievienoties. Tirdzniecības politika ir ļoti aktuāla, bet eh, taisnīga spēle nevar būt tikai futbolā. Tas ir jātiecina arī uz ekonomiku un tirzniecību. Mēs bieži sevi saucam kā vērtību eh, savienība. Es esmu kristietis un tēvs, un man šīs vērtības ir svarīgas. Mums ir jādara viss, lai eh, nolīgumos ar Rietumu Āfriku un arī citām pasaules daļām mēs nodrošinātu taisnīgu spēli, godīgu spēli. Uh, Vācijā mēs sak, eh, sakam, ka mēs varam panākt eh, godīgu spēli, bet tas ir jātiecina arī uz tirzniecību. Ja mēs visi kopā to vēlamies, tad tas mums arī izdosies. Merci, Paldies. Un tagad goja eh, vārdā Ferēras kungam. Vārds. Paldies, priekšsarētāji skundze, komisārs skundze. Mums jārunā skaidru valodu. Šī Mm, šis nolīgums principā ir brīvās tirniecības nolīgums. Sauksim lietas īstajos vārdos. Nu jau desmit gadus eh, iet sarunas, jo daudzas valstis atsakās parakstīties eh, zem šādiem nolīgumiem, jo tie tikai apdraud valstis. Tiek aizsargātas eh, tās valstis, kas atsakās pieņemt mūsu vērtības, uh, Un tas nozīmēs tikai to, ka būs eh, jauns posta vilnis, kas nāks uz Eiropu. Tikai pēc liela spiediena no Eiropas puses un pēc daudziem sarunu gadiem šīs valstis uh, beidzot taisās no, kaut kādas normas arī īstenot. Acim redzot, daudziem e, sliktā sirdsapziņa e, ir e, panākusi to, ka kaut kas tiek vispār darīts. Paldies, Keller kundze, tālāk. Paldies, ka vēlreiz norādījāt, ka cilvēku tiesība ir jābūt kā vienam no Eiropas Savienības stratēģijas pamatpunktiem, bet jautājums, kā to panākt? Un es domāju, ka šajos ekonomiskās partnerattiecības līgumos, EPA līgumos, uh, ir jāpastāv uz cilvēktiesību klauzulu iekļaušanu. Un šī cilvēktiesību klauzula, ko jūs nu pat minējāt, līdz šim net nav tikusi īpaši izmantot. Kā tad jūs mainīsiet šo situāciju tagad? Monitorings bieži vien nav darbojies, nav bijis efektīvs, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, tad kā mēs nodrošināsim to, ka šajā gadījumā būs cilvēktiesības šajā nolīgumā un ka tam visam būs jēga, spēks, ka to varēs īstenot, runājot arī par sankcijām, uz kurām jūs norādījāt. Un es domāju, ka tur vēl ir zināmi trūkumi šai pieejā un mums nav eh, pagaidām ilgspējīga šī sadaļa izstrādāta, bet man ir liels prieks eh, dzirdēt. Uh, Katrā ziņā jūsu ierosinājums, kā to padarīt visu tādu spēcīgāku un iedarbīgāku un kā uzlikt sankcijas cilvēktiesību neievērošanas gadījumā. Paldies, eh, Fjeller kungs, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Bieži vien tiek runāts par šīm sarunām tādā veidā, it kā Eiropas Savienība uzspiestu nabaga valstīm savus tirzniecības nosacījumus, un Jāsaka, kas šajā gadījumā ir e, pārsteidzoši. Tas, e, ka tie paši e, kreisie ir tādi kā dusmīgi tagad, ka šīs Āfrikas valsts negrib parakstīties zem šiem noteikumiem. Tirzniecība reāli ir spēcīgs pasākums, lai cīnītos pret nabadzību, lai veicinātu sociālo labklājību. Tāpēc uh, Jāatbild uz vienu jautājumu, vai Āfrikai jākļūst nabadzīgākai vai bagātākai? Vai viņi varēs kļūt bagātāki, ja viņi panāks šo līgumu, vai arī būs nabadzīgāka vēl, ja viņiem nebūs šis līgums? Un es uh, ticu brīvas tirdzniecības pozitīvajos uh, aspektos. Paldies! Un, Perērs kundze, jūs jau uh, te runājāt, tāpēc es došu tagad vārdu Mārtiņ kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Man bija tā privilēģija uh, strādāt pie līdzīga jautājuma. Uh, pie cik tad brīvās tirzniecības līguma? Un uh, zināmas līdzības ir. Jāsaka, šis līgums ar Rietumāfriku paredz tādas spēcīgākas atsaucas uz Kotonu līgumu, bet uh, Eh, rodas tagad jautājumi, tā kā Kotono līgums tuvojas savām beigām, kā tad šis eh, līgums varēs darboties nākotnē, un eh, tā tad gribētu sīkāk ko dzirdēt no komisijas par Kotono līguma iztecēšanu. Kellers kundze, jūs teicāt, ka monitorings nav bijis īpaši efektīvs. Šai ziņā es pozitīvi vērtēju komisijas apņemšanos to, lai monitorings tiktu atbilstoši finansēts, lai to varētu veikt un lai varētu rīkoties, ja izriet kādi trūkumi. Uh, Un ja mums būs aktīvas monitoringa grupas, tad tas varētu būt solis uz priekšu. Paldies. Un uh, Arēnas kundze, uzsākam brīvā mikrofona sadaļu, tātad jūs esat viena no runātājām. Paldies! Uh, man ir trīs jautājumi. Pirmo jau uzdeva Devis Mārten kungs. Tas uh, bija par atsaucu uz Kotonu nolīgumu un uh, š... Rietumāfrikas nolīgumā, tātad mēs atsauksimies uz Kotonu nolīgumu. Ja mēs runājam par atbilstošiem uh, pantiem vai sadaļām Kotino līgumā, nu, tīri no juridiskā viedokļa tas rada jau jautājums, kā tad būs juridiskā bāze, lai varētu realizēt uh, šīs diskusijas un sankcijas. Otrs jautājums. Uh, vai tas būs noderīgi Rietumā Afrikas valstīm? 12 no 16 valstīm ir valstis, kurām nav šāda nolīguma, un tikai 3 valstīm ir GSP, um, īpašo preferenču schēma. Un šajā pētījumā arī ir noslēgts, ka lielākā daļa rietuma, e, rietuma Afrikas valstu, e, ka viņām rodas vairāk zaudējumu nekā ieguvumu. Tad kāda ir viņa interesētība šādā darbībā? Un tālāk e, Nigērija, kas ir pret šo nolīgumu, un mēs zinām, kāpēc viņi ir pret, tāpēc, ka viņiem notiek IKP samazinājums par septiņiem miljārdiem budžeta ieņēmumu ziļā. Tad kā jūs sniegsiet atbildi Nigērijai? Marijas kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji! Mēs uzskatām, ka sarunas par EPA ar uh, Rietumāfrikas uh, valstīm ir ļoti svarīgs, bet ir svarīgi arī izpildīt zināmus uh, kritērijus un arī ilgspējības nosacījumus, lai stiprinātu starp reģionu valstīm attiecības, jo nepieciešama izaugsma un attīstība. Ja ir izaugsma, tad uh, nenotiek milzīgas migrantu plūsmas, kas rezultātā nonāk Eiropā. Tātad, veicot reģionālo sadarbību, notiek reģionāla stabilizācija, tiek nodrošināts miers, tiek izbeigti konflikti un tādā veidā eh, samazinās arī bēgļu plūsmas, kas nonāk šeit eh, Eiropā. No otras puses, mums arī ļoti nopietni jāizsver jautājums par cilvēktiesību pārkāpumiem Šādi pārkāpumi notiek visu laiku, un šai ziņā mums arī jābūt ļoti skaidriem un jāpasaka, ka mēs esam pret to. Paldies! Esam noslēguši šo brīvā mikrofonu sadaļu, un tagad vārds atkal Malmstroms kundzei. Paldies! Tirzniecība ir ļoti būtisks ierots cīņā pret nabadzību. Uh, un izmantojot tirsniecību kopā ar citiem attīstības palīdzības instrumentiem, tas eh, noteikti palīdz radīt eh, jaunas darba vietas un palīdzēt iedzīvotājiem. Ir tā saucamie asimetriskie tirsniecības nolīgumi. Mēs atveram savu tirgu viņiem, bet mēs neprasam, piemēram, Rietumāfrikas valstīm atver savu tirgu mūsu produktiem. Jo, protams, ir tādas nozars, kuras ir ārkārtīgi jūtīgas pret eh, jauniem ienācējiem. Un eh, es runāju ar Nigērijas prezidentu, un es tiešām uzskatu, ka Nigērija ļoti daudz iegūtu savu ekonomisko problēmu risināšanā, jo uh, Tādējādi pievienotā vērtība palielināsies viņu ražojumiem, un mēs varam viņiem piedāvāt eh, mūsu zināšanas un prasmes, lai viņu ražojumi, piemēram, lauksaimniecības produkti, varētu uzlabot arī reģionālo situāciju, jo tas ir ļoti būtiski. Tātad reģionālais aspekts un attīstības jautājumi. Un kopā ar manu kolēģi komisāru Mimiču mēs eh, cieši sadarbojamies eh, palīdzot jauntiesības valstīm. Protams, eh, cilvēktiesību jautājumi ir būtiski visos tirdzniecības nolīgumos. Un eh, piekrīt Kaleds kundzei, ka jā, mēs varam varbūt darīt vairāk, viegli jau tas nav, bet vienmēr mēģinam rast risinājums, kā Eiropas Savienībai to panākt. Uh, Jo pirmais, mēs sākam vienmēr ar dialogu, jo ja mēs sāksim ar sankcijām, tad tas jau nepalīdz apkarot un cīnīties pret dažādiem ļaunajiem režīmiem un huntām. Tas nāk par ļaunu tieši vienkāršajiem iedzīvotājiem. Protams, ja jau neizdodās tādi mūsu ieteiktie risinājumi iesaistīt vairāk pilsonisko sabiedrību un tā tālāk, tad mēs ķeramies pie sankcijām. Mūsu Rietumāfrikas partneri nav gājuši tik tālu tālu, kā mēs to cerējām, iekļaujošajā attīstībā, un tad skatīsimies, vai mums to izdosies panākt nākotnē. Bet, kā jau teicu savos ievadvārdos, īpaši lielu uzmanību mēs pievēršam tieši pasākumu īstenošanas e, izsekošanai un uzraudzībai, un Eiropas parlamentam, protams, ir būtiski loma spēlējama šajā darbā. Kontinu kā jau jūs teicāt, eh, drīz beigsies, bet eh, tas, kas bija atrunāts Kotinu nolīgumā, šobrīd šie principi un kritēriji joprojām ir spēkā, un lai kas arī notiktu nākotnē, mainīs tas netiks. Arī Kotinu nolīgumā ir paredzēta procesa uzraudzība, bet tas savukārt paredz dialogu kontakti, kas mums ir bijuši ar ACP valstīm, šobrīd runājam par Rietumu Āfriku, bet arī ar citām norita ļoti cieši dialogs. Uh, Šis dialogs notiek uz vienlīdzīgiem pamatiem, un esam pārliecināts, ka tas nāks par labu gan Rietumāfrikai, gan arī AKK valstīm. Tas radīs jaunas ekonomiskas iespējas, jaunas darba vietas un vieglāku ikdienas dzīvi daudzām, daudzām ģimenēm. Un tas savukārt nozīmē veiksmīgāku reģionālās integrācijas procesu. Paldies!